Esiet sveicināti visi. Mēs sāksim mūsu komitejas sēdi. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Ja citu piezīmi nav, tad darba kārtība tiek pieņemta. Kā jūs zināt, iepriekšējās eh, lauksaimniecības ministru padomas laikā tika skatīta olīveļas problēma. Un eh, lai mūsu komiteja tiktu pareizi informēta un varētu izteikties, es lūdzu komisiju sagatavot ziņojumu. šo problēmu sakarā un lai tiktu skatīti kopā ar mūsu pasākumi, kuri tiks piedāvāti pārvaldības komiteja, lai šīs problēmas atrisinātu. Mēs par to runāsim šodien e, punktā dažādi jautājumi. Un, ja nekādu novērojumu piezīmju līdz sanāksmes beigām nav, tad protokols tiks uz, uzskatīts par apstiprinātu. Ziņoju, ka šodienas sanāksme ir pieejama straumēšanā un ir darba kārtībā nelielas izmaiņas, jo Spānijas kolēģi nedaudz kavēsies eh, sakarā ar gaisa satiksmes problēmām, un, ja jūs neiebilstat, tad mēs sāksim ar piekto punktu, un pēc tam pāriesim pie ceturtā. Eh, neviens neiebilst, paldies. Nedaudz jau skundze ir klāta. Un mēs varam sākt ar piekto punktu Eiropas statistika par ilgadīgām kultūrām. Referenti ir Marija Nedelčeva. Mēs skatām ziņojumu projektu. Eh, komisijas piedāvātais eh, regulējums piedāvā noteikums attiecībā uz Eiropas statistiku, attiecībā uz daudzgadīgām kultūrām. Uh, tādējādi atceļot esošus divus juridiskus aktus, konkrēti padomas regulu par statistikas aptaujām attiecībā uz vienkopības platībām un e, direktīvu 200109, kas attiec uz statistisko pārbaudēm attiecībā uz augļu koku plantācijām. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 11. aprīlis, pulksten 12. balsojums komitejā 2. maijā 2011. gadā. Un paldies arī eh, klātesošiem komisijas pārstāvjiem un bez kavēšanās es dodu vārdu Nēdelčevs kundzei, kura nāks klajā ar savu ziņojumu projektu. Paldies priekšsēdētāji, darbie kolēģi! Iesākumā gribu norādīt, ka šeit ir runa par likumdošanas ziņojumu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Bija runa arī par to, ka e, es kā referente piedāvāju un izceļu tās jaunās pilnvaras, kas e, parlamentam ir lauksaimniecības jomā. Savā ziņojumā par. Uh, Eiropas statistika par daudzgadīgām kultūrām, es īpaši izcēlu divus punktus, manuprāt, ļoti nozīmīgus. Pirmais no tiem ir juridiskā ietver vienkāršošana Eiropas statistikai par daudzgadīgām kultūram, un otrais deleģēti akti. Vērš uzmanību uz vēl vienu punktu kuras svarīgums tika izcelta jau pirmajā mūsu tikšanās reizē Agri komitejā pirms dažiem mēnešiem kad bija runa par to, ka tiktu svītrots pirmais pielikums un tas iekļauts teksta korpusā. Es arī to izdarīju savā ziņojumā. Pirmais pielikums nosaka eh, pilotiem sfēržē regulai uzskaitot daudzgadīgās kultūras, kurām ir jāsagatavo statistikas. Un manā gadījumā tās eh, ir nopietnas elements, kuru nevar grozīt ar deliģēto aktu. Tāpēc pirmais pielikums, bijušais pirmais pielikums ir iestrādāts tekstā. Otrkārt, par pašreizējā regulējuma vienkāršošanu komisija mazināja administratīvo nastu tajā pašā laikā, ņemot vērā tirgus vajadzības. Es mēģināju iet vēl tālāk, piedāvāt grozījumus, kas paredz izslēgt pavisam mazos uzņēmumus, 0, mazāk 0,2 hektāri no pielietam sfēras. Tāpat arī es Eh, svītroju atsauces uz dažiem, dažām eh, vīnogu šķirnēm, kas ir domāts tikai kā galda vīnogas. Un pašreizējā ju, ju, eh, juridiskajā struktūrā Eh, tās ir iekļautas. Tālāk sadalījums vēl par reģioniem nozīmētu papildu administratīvo nastu atbildētājiem. Savukārt to iz, datu izmantošana nebūtu skaidra. Tālāk par deleģētajiem aktiem runājot, kā jau es to sacīju no paša sākuma. Eh, es vēlējos aizstāvēt parlamenta intereses, pieprasot stingru principu aizstāvēšanu, kas ir izveidoti parlamenta rezolūcijā, kas ir pieņemta 1. 5. maijā 2010. gadā par Eh, likumdošanas pilnvarām un eh, Šeit pilnvars tiek piešķirtas komisija uz pieciem gadiem, sākot eh, ar regulas stāšanos spēkā. Sākotnēji tika piedāvāt šāds pilnvars uz nenoteiktu laiku, un komisija sagatavotu ziņojumā pats vēlākais deviņus gadus Eh, deviņus mēnešus līdz šī piecu gadu termiņa beigām. Un tāpat šis periods tiktu sadalīts vēlāk attiecīgos izsākos periodos, un parlaments darītu zināmus eh, savus eh, apsvērumus trīs mēnešus līdz katra perioda beigām. Es apzinos, ka šeit runa par ļoti juridiskiem aspektiem, taču es domāju, ka mums vajadzētu pārdomāt šos jautājumus un ar padomu un komisiju skatīt to, kā. Ka šis jautājums par deleģētiem aktiem var teikt sakārtots vēl jau vairāk, tāpēc, ka kopš pavisam e, nesena laika mēs runājam arī par izpildaktiem, un es gribētu dzirdēt savu kolēģu viedokļus un pozīciju. Tāpat arī es gribētu pasvītrot, ka ik viens deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja par, ne parlaments, ne e, padome divu mēnešu gaitā nav eh, eh, oponējuši attiecīgajam aktam, un šis termiņš var tikt eh, pagarināts. Savukārt eh, izbeigšanās datums var tikt pagarināts pār uh, eh, diviem mēnešiem. Es, pastā, es uzsveru šo por, formulu 2 plus 2, tāpēc, ka sākotnēji tika piedāvāt formulu 2 plus 1. Man ir nozīmīgi tas, lai parlamentam būtu pietiekami daudz laika reaģēt un pietiekami daudz pilnvaru kā arī lai eh, atsaukšanas lēmums stātos spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā vēstnesī vai vēlākā datumā, kas ir precizēts. Tas nepārkāpja deleģēto daktu aktu eh, spēkā esamību, kas jau ir spēkā, un lūk, eh, šeit es būšu beigus uzskaitīt eh, juridiskos jautājumus. Es atsaucos tā tad vēlreiz uz tiem punktiem, ko es gribēju izcelt deleģētie akti, administrīvās nastas samazinājums jautājumu, ko mēs apspriedām pagājušajā rudenī, un tālāk eh, runa par to, ka ir jāprecizē deleģēto aktu pielietošanas sfēra un apjoms. Paldies! Paldies, Marija! Lielisks darbs! Bez tam. Um, Mēs esam sekoju, rūpīgi sekojuši vārds uh, eh, Elizabetei Jēglei, pēc tam papastām. Fosits.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 Jā, danke. Monsieur le Président. Paldies. Es no savas puses gribēju pateikties referentam par paveikto darbu un par sadarbību ar sadarbību ar dažādām grupām un sagatavot priekšlikumu, kas ir pieņems visiem. Bet no manas puses divi novērojumi. Pirmais attiecas uz pirmo un otro pielikumu. Manuprāt, ka mēs varam iet vēl tālāk vienkāršojot šo dokumentu un ka šī dokumenta vienkāršošanai ir um, vairāk uh, jāiesaista parlaments. Mēs uh, jāapzinās, mums ir jāapzinās, ka statistika ir ļoti svarīga, lai parlamentu nepiesaistītu. Otrkārt, un šo punktu jau pieminēja kolēģi Jēgle Es domāju, runājot par vīnogulājiem, slieksni varētu palielināt no 0,2 līdz 5 hektāri. Paldies! Grazie. Paldies, Mišēl, un pēdējais runātājs Marks Tarabēla šajā uzstāšanās kārtā. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribu izteikties sociāldemokrātu grupas vārdā Un e, gribu sacīt, ka nedačos kundzes ziņojums ir apsveicams īpašu gribu izcelt divas līnijas. Pirmkārt, e, vienkāršošana, kas tika mazāk par, e, izcelta iepriekš, bet šoreiz tik tiešām mēs to varam panākt ar pirmo un otro pielikumu, kas ir realistiski mērķi. Un otrkārt, runājot par deleģētajiem aktiem, es nekādā veidā nevēlos iebilst viņas paveiktajiem darbam. E, Mišēls Dantēns jau tikko e, izteicās zināmā mērā par šo jautājumu, taču e, tās saimniecības, kuru uh, platība ir līdz 0,2 hektāru. To izteikšana, manuprāt, būtu paredzama ar grozījumu, bet es drīzāk gribētu pieturēties uh, pie uh, Mišela Dantēnām piedāvātās versijas, lai šo statistikas datus negrozītu, zināmā mērā attiecinot uz 0,2 eh, hektāriem. Taču šajā sakarā mēs varētu tikties ar ēnu referentiem. Bet katrā ziņā gribu apsveikt referenti par paveikto darbu. Uh, attiecībā uz kuru man nav nekādu iebildumu. Ja nu vienīgi šī platība 0,2 hektāri, kas varētu tikt grozīta, bet katrā ziņā nepārāk uh, liela. Bet tomēr nevajadzētu izslēgt mazos uzņēmumus no statistikas, kas daudzās vairākās valstīs ir ļoti lielā skaitā. Paldies! Bene. Labi. Uh, uh, Nākamie runātāji došu, eh, vispirms došu pārstāvi komisijas pārstāvim, pārstāvei Muņots kundzei. Merci, Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, arī gribētu pateikties referentē par lielisko darbu, kur ir lieliski aptvērts mērķis un arī ceļš, kā šo mērķi sasniegt. Kā arī tiek piedāvāti grozījumi, kur sakarā, protams, komisija izturas e, uh, piekrītoši, jo šie, šis teksts atbilst arī mūsu iecerētajam, citiem vārdiem sakot, vienkāršot un padarīt statistikas datus noderīgākus lietotājiem. Mēs tādējādi atzīmējam to, ka ir vairāki vienkāršošanas pasākumi, kas ir tālajošāki nekā eh, komisijas sakotnē piedāvātie. Un mūsuprāt, tas varētu ieviest zināmus ierobežojumus, taču likumdevējs ir suverēns un tas var var lemt par veidu, kāds viņa prāt ir vispiemērotākais risinājums. Un komisija mēģinās sadarbībā ar citām institūcijām rast kompromisu, kas atspoguļotu visa plašāko iespējamo vienošanos. Un tajā pašā laikā paturētu, mūsuprāt, visbūtiskākos komisijas piedāvātā priekšlikuma elementus. Un, lai tagad atsauktos uz atsevišķiem iepriekšējo runātāju norādītiem jautājumiem, vēlas sacīt to, ka ievērojamas izmaiņas eh, sliekšņa līmenī varētu radīt problēmas ne tikai ar statistikas datu noderīgumu, bet arī to salīdzināmībai starp dalībvalstīm. Saimniecību struktūra un augļu dārzu, vienaugulāju dārzu struktūra atšķiras no vienas valsts uz citu un pat vienas valsts iekšēnēs eh, dažādos reģionos. Un šā, šī aspektā izmaiņas varētu ietekmēt gan noderīgumu, gan salīdzināmību, ne tikai teritoriālajā līmenī, bet arī tas varētu notikt ar statistiku attiecībā uz iepriekšējiem gadiem. Tādējādi ietekmēta tiktu salīdzināmība laikā. Tālāk par deleģētajiem aktiem runājot. Protams, mēs drīzāk gribētu rast kompromisu, kas pilnībā atspoguļo savstarpēju saprašanos, un mēs skatīsim tos priekšlikumus, kas ietilpst gan parlamenta, gan padomas kompetencijai, lai varētu rast tādu risinājumu, kurš būtu saskaņā ar ik vienas institūcijas prerogatīvā. Paldies, priekšsēdētāji! Bene, ringraziamo. Paldies, Skardozo kungs, no, e, e, jūs pārstāvjat Eirostat, un, jā, vairāk no komisijas neviens nevēlas izteikties, tad vārds ir referentes kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pateikties visiem kolēģiem, kur piedalījās diskusijās, un. Atkal atsaukšos uz eh, runātāju pieminētajiem punktiem. Gribu atgādināt, ka mūsu galvenais mērķis ir samazināt administratīvo nastu, un no šienes izriet arī man piedāvātie grozījumi. Savukārt sarunās ar komisiju. Mēs vienojamies dziļāk pārdomāt iespējas veidot tabulas pielikumā 2.3 kā papildu tabulas. Taču Kā mēs zinām, grozījuma termiņš ir 11. aprīlis, un esmu atvērta visiem priekšlikumiem no kolēģa puses. Otrais pieminētais jautājums - palielināt eh, platības lieksni. Es pati sev uzdevu šo jautājumu, kāpēc gan nepalielināt no 0,2 līdz 0,5 hektāru šo telpu. Un papildus abiem skaidrojumiem, kāda būtu šo datu noderība un kāda būtu salīdzināmība, vajadzētu ņemt vērā valstis, kurās ir platības, kas ir vēl mazākas, kas savukārt būtu, varētu būt ar negatīvākām sekām, ja mēs palielinām līdz 0,2%, tas varētu atspoguļot 10% no ražošanas, kas eh, netikt iekļaut, un tāpēc nebūtu saprātīgi no mūsu puses atstāt kādu plašu pelēku zonu, it īpaši tad, kad ir runa par eh, tik apjomīgu eh, procentu Un, manuprāt, izvirzītais arguments šeit ir nozīmīgs, tāpēc es apstājos pie 0,2%. Tālāk par deleģētajiem aktiem, protams, mēs turpināsim sekot pielietojums sfērai tieši tāpat kā e, izpildaktiem, taču Mēs varēsim ar komisiju un padomu vienoties. Protams, tas nebūs viegli, tas ir jūtīgs jautājums, bet eh, vēlos visiem klātesošiem kolēģiem sacīt, ka es līdz galam aizstāvēšu parlamentu pozīciju, taču es apzinos arī, ka ar kompromisu mēs varam panākt tādu dokumentu, kas padarītu mūsu pozīciju leģitīmu un būtu labs turpinājums arī nākamajiem dosijiem. Paldies! Grazie, Marija! E allora... Paldies Marijai! Un eh, grozējuma iesniegšanas termiņš, kā jau teicu, ir 11. aprīlis pusdienlaiks. Un eh, balsosim eh, mūsu komitejā 2. maijā. Ja citi iebildumi vai komentāri nav, tad es redzu, kad ir ieradies mūsu spāņu, mūsu spāņu kolēģe, un mēs varam pāriet pie ceturtā punkta izskatīšanas, un mums ir atzinuma projekta pieņemšana. E, Tautīs partija ir ieradusies, bet vēl divi sociāldemokrātu kolēģi tikai ierodas. Visiem kontroles. Grazie, Errants Garcia. Paldies. Paldies Garcijai, kas ir ieradusies šeit. Un es domāju, ka tad mēs varam sākt balsot. Eh, atcerēsimies, ka ceturtajā runa iet par ceturtajā punktā ieguldīšanu nākotnē jaunu daudzgadu finanšu schēmu konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un integrējošai Eiropai. Giovanni Lavija ir referents un atbildīgā komiteja ir Sure. Un mums ir atzinuma projekta pieņemšana ar 45 grozījumiem, un es Giovanni došu vārdu pēc tam, kad ir beigusies balsojumi. Viss ir gatavi, ir seši kompromisa priekšlikumi, un ja visi ir gatavi, tad mēs varam sākt balsot. Pirmais gro grozījums Pirmais grozījums. Sākam balsot elektroniski, visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pirmais pieņemts. Un tagad pārējām pie balsojuma par, nē, par astoto grozījumu. Astotais grozījums Sākam elektroniski balsot par astoto grozījumu. Beidzam balsot par astoto. Un noraidīts. Un tagad par otro kompromisu. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Visi nobalsojuši. Tad beidzam balsot par otro kompromisu. Tas ir pieņemts. Un tagad par 14. grozījumu. 14. grozījums sākam lūdzu balsot. Beidzam balsot par 14. Un tas ir noraidīts. Sākam balsot elektroniski par 15. Lūdzu. 15. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot elektroniski. Un 15. ir pieņemts. Un tagad trešais kompromiss. Sākam lūdzu balsot elektroniski. Trešais grozījums Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un trešais ir pieņemts kompromis grozījums. Un tagad 27. 27. Sākam balsot, beidzam balsot par 17. pieņemts Devi 18. jēgles. Nē, tomēr 19. saka priekšsēdētājs. Sākam balsot par 19. grozējumu. Sākam balsot. Beidzam balsot par 19. un tas ir pieņemts. Labi, Tad sāksim balsot par 18. grozījuma pirmo daļu. 18. grozījuma pirmā daļa. Sākam lūdzu balsot elektroniski, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Un pieņemta pirmā daļa. Un tagad sākam balsot par ceturto kompromisu. Par ceturto kompromisu. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Un tagad sākam balsot par 25. grozījumu. Vai visi nobalsojuši par 25. un tas ir pieņemts? Piektais kompromiss. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Vai visi nobalsojuši? Ja jā, tad beidzam balsot, un piektais kompromiss grozījums ir pieņemts. Tagad 30. grozījums. Sākam balsot elektroniski par 30. lūdzu. Beidzam balsot. Un 30. ir Noraidīts. Tagad sastais grozējums. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Tas ir iepriecinoši, jo kompromiss ir pieņemts. Sastais. Tagad balsojam par pirmo daļu 34. Pirmā daļa lūdzu. Beidzam balsot. 34. grozījums pirmā daļa. Un tas ir noraidīts. Tagad 35. Gro grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Un 35. ir noraidīts. 36. Septītais. 37. Sākam lūdzu balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un 37. ir pieņemts. 38. Par 38. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot par 38. Un 38. ir noraidīts. 39. Sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 40. Pieņemts. 41. Sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. 41. Noraidīts. 42. Sākam balsot, lūdzu. Vai visi nobalsojuši par 42. Beidzam balsot un 42. pieņemts. 43. Sākam balsot, lūdzu. Vai visi nobalsojuši par 43. Tas ir pieņemts. 44. Lūdzu. Beidzam balsot par 44. Un tas ir pieņemts. 45. Pēdējais grozējums. Sākam balsot, lūdzu. Vai visi nobalsojuši, tad beidzam balsot, un 45. pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par atzinumu ar grozējumiem kopā. Galīgais balsojums elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. un atzinums ir pieņemts. Apsveicam Lavijas kungu un tagad došu Lavijas kungam vārdu lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. es e, biju nolēms, ka es vēlējos kaut ko pateikt pēc tam, kad mēs būsim nobalsojuši par grozījumiem, tātad, e, ko mēs prezentēsim kā mūsu komiteja Sura komitejai. Un vēlētos jums reiz pateikt, ka Sura jau šobrīd ir sagatavojusi atzinumu, ko um, ir sagatavojis Garīgas kungs. Mēs esam pieņēmuši ārkārtīgi daudz grozījumus tieši par mūsu komitejas atbildīgo daļu un sura priekšsēdētāju, protams, ņems vērā arī mūsu labās idejas un ieteikumus. Referents Garīgas kungs ir, piemēram, pateicis, ka viņš akceptēs to, ka, ka DFS finansējumam būtu konkrēts eh, finansējuma postenis un vajadzētu būt konkrētai izdevumu kategorijai eh, kopīgai lauksaimniecības politikai. Un tomēr eh, referents nav gatavs akceptēt mūsu piedāvāto priekšlikumu LKP, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka šajā komitejā vairākums runājot par LKP mēs e, iestāsimies par šo svarīgo jautājumu. Un, e, protams, ka Garīgs kungs jau ir pateicis, ka mums ir jādomā par to, kas notiks ar LKP pēc 2013. gada, un, protams, ka ir jārunā par finansējumu, kurš būtu vismaz tikpat liela apmēra kā programmēšanas periodā līdz 13. gadam paredzētais. Es arī ar šādu priekšlikumu nācu klajā referenta kungam, un tomēr viņš uzskata, ka tuvākajā daudzgadu finanšu schēmā diez vai būs iespējams pilnībā atteikties no šiem papildus līdzekļiem, kaut vai ņemot vērā inflācijas pieaugumu. Tāpēc es vēlētos griezties pie pilnīgi visiem, kur strādā ar kopīgo lauksaimniecības politiku, tātad atbalstīt mūsu priekšlikumu un atbalstīt tādā ziņā, lai mums būtu pilnīgi skaidrs, ko tuvākajā daudzgadu finanšu schēmā mēs varētu darīt, lai mēģinātu izvairīties no, in, no inflācijas milzīgās ietekmes. Uh, Vēlētos pateikties visiem, vai ir vēl kāds, kas vēlas komentēt? Nē, saka priekšsādātāja kungs. Tad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Vēlētos pateikties Lavijas kungam. Un tagad pāriem pie sastā darba kārtības punkta. Grozījuma izdarīšana padomas direktīvā 2001 šķērsvieta 112, kas attiec uz pārtikai paredzētajām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem. Referente ir Dančils kundze. Un atbildīgā komiteja ir NV komiteja. Un eh, mēs izskatām komisijas priekšlikumu, jo komisija vēlas jau otro reizi mainīt padomes direktīvu saistībā ar augļu sulām un citiem līdzīgiem produktiem. Un eh, patiesībā runa šeit iet gan par etiķešu noteikumu izveidošanu, par ražošanu, par vispār visu industriju kā tādu, lai būtu iekšējām tirgum paredzēta, lai iekšējām tirgum paredzētās augļu sulas tiešām varētu brīvi pārvietoties Eiropas ietvaros. Un eh, Dančels kundze ir sagatavojusi atzinumu 31. martā pulkstens 12. ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un tagad vārds Dančelas kundzei. Grazie, onorevole Dancila. Do la parola all'onorevole. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs saskaramies šeit ar ļoti labu priekšlikumu, ļoti labu ziņojumu. Tātad nav pārāk daudz ko piebilst bet tomēr ir grozījumi e, šim priekšlikumam. Bet runājot par um, no koncentrēt sagatavotajām sulām, ir nosacījuma attiecībā uz cukuru, uz e, aromatizatoru pie e, lietošanu Un kopumā uzskatu, ka šis priekšlikums ir labs. Tāpat arī ļoti labi informēt patērētāju par atšķirīgām sulu kategorijām, tām sulām, kas nesatur pievienot cukuru, eh, nektāriem, koncentrētām sulām, kur var papildus cukurs, cukurs būt pievienots. Ir ļoti labi, ka iedzieni tiek izskaidroti, priekšlikumā tas ir darīts un būtu arī nozīmīgi E, veidot e, veicināšanas kampaņas patērētāju vidū jaunā normatīva sakarā. Runājot par autorizācijas pieciem gadiem e, piebildēji bez pievienot cukura, ko varētu izmantot aug, bez augļu sakarā. Gribu sacīt, ka tas varētu viest apjukumu patērētājos. Zināms, periods ir nepieciešams tomēr, un visbeidzot ļoti svarīgi ir pieprasīt no visām importētajiem trešo valstu produktiem, un tas ir jāatkārto vēlreiz, kā pie daudziem tematiem, pie kuriem mēs strādājam e, šajā komitejā, ka visiem ir jāpiemēro vienots normatīvs. Tāpat arī vēlos e, apsveikt referenti par sagatavotu ziņumu un komisiju par sagatavotu priekšlikumu. Paldies! Paldies! Nākošais runātais Jēglē. Paldies! Agnew. Thank you, Chairman. Uh, I... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos uzdot referentē pāris jautājumu. Kāda bija vispār motivācija šo jautājumu, pie šā jautājuma? vērst mūsu uzmanību. Pie manis neviens nav griezies no lobētāja puses, nedz no mana vēlēšana iecirkņa, nedz arī ārpus tā. Līdz ar to es nesaprotu, kāds ir šā sestā jautājuma nozīmīgums. Un vienkārši manai zināšanai vēl viens jautājums. Es saprotu, ka mēs runājam par augļu sulas cilvēkiem, bet vai tad ir tādas, kuras nav domātas cilvēkiem lietošanai? Marijana Delčeva. Делчевс кундзе лūdzu. Аз също бих искала да благодаря и да приветствам докладчик. Paldies. Priekšsēdētāji gribētu pateikties referentei un apsveikt viņu. Man šķiet, šis eh, temats ir ļoti nozīmīgs, neraugoties to, ko sacīja priekšies runātājs. Un es gribētu atgādināt to, ko sacīja referente Bet eh, arī gribētu uzsvērt uz to, ka ja eh, etiķets trūkums bezpienot cukura un piedelģētiem aktiem. Ikvienā komisijas priekšlikumā pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās šī problēma tiek izcelta. Tad, kad mēs um, atceļam etiķeti bez pievienot cukuru un pieprasām no ražotājiem tādu nepielikt. Patērētāji varētu šaubīties un drīzāk pirkt citas sulas, citus dzērienus, kur būtu šis marķējums bez pievienota cukura. Taču jāapzinās, ka augļu sulas ir ļoti noderīgas un e, veselīgas. Tāpat arī man šķiet būtu noderīgi pieņemt referents priekšlikumu par pārejas periodu. Tas bija pirmkārt. Otrakārt, runājot par aromātiem un dažādu aromatizatoru izmantošanu. Es domāju, ka šeit ir jānošķir sulu un aromātu ražošana, kas varbūt nav pilnīgs e, skaidrs, un treškārt runājot pār deleģētajiem aktiem. Grozījumi pielikumā viens un pielikumā divi, vai jūs neuzskatāt, ka tie ir svarīgi elementi, un vai mums nevajadzētu šeit apspriest visu deviļāto aktu uh, procedūru? Ačevovski. Vočevovska kungs, paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, vēlētos pateikties referentē par ārkārtīgi interesanto ziņojumu. Man ir viens jautājums, un tas ir sekojošs. Un eh, patiesībā to jautājumu varētu adresēt arī Eiropas komisijas pārstāvjiem, jo es zinu, ka augļu sulu ražotāji izmanto dažādas metodas un dažādas iespējas, lai maldinātu patērētāju un pircēju. Uh, piemēram, tādu sulu pārdošanai, kuras tiešā veidā nav iegūts no augļiem. Piemēram, pārdevēja apgalvo, ka sulai ir dabīgā augļa garša. Protams, garš jau atgādina dabīgā augļa garšu, bet eh, Pats par sevi šis ražojums nekādā gadījumā nav iekļaujams dabīgo sulu kategorijā. Direktīvā iet eh, runa par šo aspektu, un es domāju, ka no šāda veida patērētāju maldināšanas vajadzētu izvairīties visiem iespējamiem līdzekļiem, jo tā tiešām ir pro problēma, un dabīgo augļu sulu ražotāji sūdzās par to, ka notiek uh, tirgus konkurences izkropļošana no šāda negodīgo ražošanu puses, jo patērētājs pircējs domā, ka sula ir dabīga, bet sula galīgi nemaz nav dabīga. Tas ir viltojums, ja vēlaties. Paldies! Prieksēdētājs, paldies Vojčakovska kungam un tagad Rēmer kungs. Jā, dankie. Paldies! Es... Grazie, onorevole Reimers. Non ho dom... Paldies, Reimers kundzei. Un tagad es vēlētos uzklausīt komentārus. Un tagad vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim lūdzu. Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties eh, referentē par lielisku ziņojumu grozījumiem. Šis ir priekšlikums ar samērā tehnisku raksturu un attiecas uz augļu, patē, augļu sulu patēriņu, bet tas ir ļoti nozīmīgs caurskatāmībai un eh, patērētāju viedokļiem. Kopumā pirmais eh, grozījuma projekts ir veidots konstruktīvi. Konkrēti grozījumi, kas paredz um, pārejas periodu tam uzkrājumam, kurš vēl neatbilst jaunajai direktīvai pēc eh, transponēšanas perioda. Un es gribētu pasvītrot atsevišķas bažas saistībā ar pirmo un otro grozījumu. Tā tad ja piebilde ar pievienotu cukuru laiku raksturot pašreizējo situāciju un kāds ir komisijas viedoklis. Tātad šobrīd Eh, var eh, marķēt jums vai eh, būt piemērots, vai arī tāda var nebūt. Marķējums bez pievienota cukura. Marķējums netiek regulāri piemērots pat tādām augļu sulām, kurās šāda pievienota cukura nav. Ar šo komisijas priekšlikumu augļu sulas vairs nevarēs saturēt pievienot cukuru, bet gan tikai augļu cukuru, tā tad e, bez pievienota cukura jēdziens kļūst par normu, un šajā sakarā šī norma ir jādara zināma patērētājiem saprātīgos termiņos. Savukārt, e, marķēt e, pievienot šādu marķējumu ir tīri juridiski apstrīdams, jo šeit mēs saskarsimies ar sulu, kur vienkārši nekādā ziņā nedrīkstēs šādu cukuru saturēt. Mēs saturēs, mums ir jāparedz saprātīgs termiņš dalībvalstīm, transponēšanas termiņš ir 18 mēneši, un ir jādomā arī par e, grozījumiem, kas tika iesniegti par pārejas periodu attiecībā uz tiem uzkrājumiem, kuri vēl neatbilst jaunajai direktīvai un to izlietošanai. Un ja šis pārejas periods ir 18 mēnešu šo uzkrājumu izlietošanai, tad ar transponēšanu mēs nonākam pie termiņa 3 gadi, kuru gaitā izstrādājumiem ir jātiek piemēra pielāgotiem savukārt eh, paredzēt ilgāku termiņu, lai atsacītos no šīm marķējuma bez pievienot cukuru, varētu būt neproporcionāli un iespējams vajadzētu jau kopš paša sākuma paredzēt skaidru situāciju patērētājiem un nevis uh, jautājumu sarežģīt. Ja likums tiek ievērots, tad ir jāinformē patērētājs, bet uh, varbūt nevajadzētu turpināt izmantot šo marķējumu pārāk ilga perioda laikā. Katrā ziņā vēlos pateikties par, eh, par šo devumu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Eh, Dan Silās eh, kundze, lūdzu. Paldies. Es eh, vēlētos pateikties visiem, kuri izteica savus komentārus, jo, kā jau es teicu, eh, cukurs vairs netiek pievienots augļu sulām, un es to teicu jau savos ievadvārdos, ka ne visi patērētāji, ne visi pircēji to zina. Un, lai nodrošinātu lielāku šā tirgus caurskatāmību, tad vajadzētu šo uzrakstu saglabāt, tikai tāpēc, lai patērētāji vairāk to apzinātos. Atbildot Vojčakovska kungam proti, ka ir tādas sulas, kuras nav spiestas no augļiem, bet gan taisīts no ūdens un mākslīgajiem, mākslīgajiem garšas un smaržas devējiem. Eglis, Eglis kundze arī kaut ko pieminēja, ka iespējams vajadzētu pieminēt izcelsmes augli un vietu. Tas, protams, padarītu visu sistēmu daudz caurskatāmāku, ļaut izvairīties no gala beigās pircēja maldināšanas. Bet runājot par pašu ziņojumu, vēlētos pateikt, ka tas ir domāts direktīvas vienkāršošanai, un kā jau mana kolēģi Marija pieminēja, ir ārkārtīgi svarīgi to visu sakārtot, jo tas ir svarīgi mūsu veselībai. 10% no visa patērētā šķidruma ir augļu sulas un nektāri. Es esmu pierakstījusi visus jūsu komentārus, un ja jums vēl ir grozējumi, tad varat tos iesniegt līdz 31. martam, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka kopīgi mums izdosies rast labāko iespējamo risinājumu direktīvai. Paldies! Molto bene, grazie! Paldies, turpina prieksēdētājs. Vienkārši lieliski. Paldies Dančels kundzei, un tagad mēs pārējām pie nākamā, septītā darba kārtības punkta kas ir grozējuma izdarīšana padomas regulā attiecībā uz noteikumu par brīvprātīgas modulācijas tiešajiem maksājumiem īstenošanu saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku. Brita Rēmers kundze ir referente, un e, mēs izskatīsim ziņojumu projektu, kurā runa iet tātad par šiem modulācijas tiešajiem maksājumiem. Un Ar to tiks mainīta padomas regula, jo šobrīd ir stājies spēkā Lisabonas līgums. Ja mēs atbalstam komisijas priekšlikumu par īstenošanas eh, noteikumiem, tad mums ir jāmaina noteikti likumdošanas akti. Un tagad Rēmērs skundzei došu vārdu un pēc tam komisijā. Lūdzu, Rēmērs skundze. Jā, danke. At... Jā, paldies. bene, grazie. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Paldies Britai Rēmers skundzei. 12. aprils pulkstens 12. ir grozējuma iesniegšanas termiņš. Un, ja ir kāds no kolēģiem, kur vēlētos izteikties, tad dod vārdu, bet, ja nē, tad lūdzu komisijas pārstāvis Susovs kungs, lūdzu. President. Euh, Sēdētāji vienmēr ir prieks uh, izteikties uh, par priekšlikumu, kas ļoti lielā mērā saskan, uh, kur mūsu viedoklis ļoti lielā mērā saskan ar referentu viedoklim. Un patiesībā, kā jau tika sacīts iepriekš, šis ir saskaņošanas priekšlikums, un šajā saskaņošanas priekšlikumā tās attiec uz vienu dalību valsti, eh, uz apvienoto karalisti un 2012. gadu, ņemot vērā to, ka Portugāla ir atsacīsies no brīvprātīgas modulācijas. Priekšlikums uh, paredz eh, pilnīgu status quo konkrēti, ja ir runa par summu noteikšanu. Priekšlikums paredz to, ka šis apjoms jau ir definēts un būtu runa par fiksētā summas grozīšanu. Šajā gadījumā bez komitejas iesaistīšanās dalībvalstis noteikto summu iemaksā. Savukārt, ja mēs eh, eh, otrajā gadījumā, kas būtu ir hipotētisks un maz ticams eh, par atkāpšanos no brīvprātīgas modulācijas, mēs saskaramies ar to, ka ir nepieciešams eh, komitejas atzinums. Un eh, ar šo standstill perspektīvu, ka varētu būt nepieciešams grozīt vēlāk summu, ko šobrīd ir komisija, kas ir fiksēta ar komisijas lēmumu, kas attiektos tikai uz 2012. gadu, komisija, ņemot vērā iesniegtos grozījumus, nevar piekrist pirmajam un trešajam grozījumam, kas, kuri piedāvātu e, komitejas procedūru, komitoloģijas procedūru e, summu noteikšanai. Visā pārējā e, jautājumi ir tīri redakcionāli. Pēc būtības es neredzu nekādu problēmu. Es runāju šeit par grozījumiem 2, 4 un 5. Lūk, priekšsēdētāji, tas ir man šobrīd sakāmais. Grazie, Suzuva. Paldies eh, Susuvas kundam, Raimers kundze. Ja vairāk nav nevienas, kas vēlētos eh, izteikties vai komentēt šo ziņojumu projektu, tad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta grozījuma izdarīšana regulā par dalību valstu veiktajām Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm. Luis Manuel Kapulas Santos ir referents, un ziņojuma projekta izskatīšana mums ir priekšā, tātad mēs runājam par grozējumu izdarīšanu regulā. Luis, vai vēlaties izteikties, lūdzu? Obrigāt, prezidents, eh, talkomu. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit ir runa par atsacīšanos no komitoloģijas procedūras, lai to nomainītu ar jaunu sistēmu. Gan uh, deleģētajos aktos un izpilda aktos. Un šo jautājumu mēs skatām šajā komitejā jau samērā ilgi. Es vēlētos runāt tikai par pilnīgi nepieciešamajiem grozījumiem, apzinoties to, ka šeit ir runa par nolīgumu starp padomu un parlamentu. Mēs šeit runājam par pasākumiem, kas ir iekļauti e, garantiju fondu sistēmā un par grozījumiem šajā tekstā un periodā, kas ir noteikts uh, uz pieciem gadiem un ko var pagarināt uh, uz turpmākiem periodiem un kuru tiek piedāvāts paturēt uh, komitoloģijas procedūru attiecībā uz lauksaimniecības fondiem un arī e, ņemot vērā 2005. gada regulu. Es arī vēlos pateikties sekretariātam, jo šeit ir runa par ļoti tehnisku jautājumu, kurš kā parasti ļoti efektīvi ir strādājis un kompetenti strādājis. Tāpat arī gribu sacīt, ka grozījums var iesniegt līdz 12. aprīlim 2012. Paldies, priekšsēdētāji. Un uh, Buņo kundze vēlas izteikties. Atvainojiet, nebija ieslēgts mikrofons. Runātājai. Komitejas, komisijas priekšlikums pārēdz koriģē 2008. gada regulu jaunai juridiskai situācijai pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās attiecībā uz 290. un 291. pantu. Un e, komisija šajā gadījumā aprobežojas tikai šo saskaņošanas procedūru un neparad citus grozījumus pēc būtības. Mēs arī konstatējumu, ka ļoti lielā mērā saskana komisijas priekšlikums un Kāpulas Santos viņa projekts, un mēs īpaši pieņemam zināšanai viņa pozīciju saskaņā ar kuru sadalījums starp deleģētajiem un izpildu aktiem ir pienācīgs. Un mēs atbalstām arī Kāpulas Santošu grozījumus, kas paredz eh, tekstu koriģēt eh, saistībā ar kopu savstarpējo saprašanos, kādu to pieņēma nesen parlaments un komisija. Un īpaši savukārt mums ir pozīcija attiecībās ceturto grozījumu, kas attiecas uz deleģēto pilnvaru īstenošanu. Kapulis Santušs kungs skaidro, ka viņš piedāvā ierobežot laikā kompetenci deleģēšanu komisijai uz pieciem gadiem. Komisija savukārt eh, vēlētos, lai eh, šī deleģēšana nebūtu ierobežota laikā, bet gan būtu uz nenoteiktu laiku, kas arī ir iespējams saskaņā ar šo saprašanās dokumentu To diktē nepieciešamība rīkoties ātri un izvairīties no bloķēšanās, apzinoties, ka ikvienā gadījumā likumdevēja pilnvar var atsaukt šīs pilnvaras, kas ir piešķirtas komisijai. Tālāk mums ir vēl viens punkts trešā grozījuma sakarā, kur juristi mums ziņo, ka šis grozījums ir pilnīgi korekts juridiskā ziņā. Paldies! Molto bene, grazie! Paldies! Turpina prieksēdētājs. Paldies komisijas pārstāvēji. Ja nav neviens, kurš vēlētos izteikties, tad dod vēlreiz vārdu Luisam.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 much. Uh, paldies, uh, paldies, priekšsēdētāji kungs, par šiem ievadvārdiem. Protams, ka mēs apzināmies to situāciju, kāda ir iekšējā tirgu olīvu, eļas un olīvu jautājumā, un par to tika runāts arī pēdējā Eiropadomē. Un uh, tur izskanēja viedoklis, ka brīdī, kad cenas Grieķijā, ja mēs tā varētu teikt, ir zem olīveļas bezmaz paši, pašizmaksas, un eh, citās dalību valstīs šī cena ir stipri lielāka. Un eh, juridiskie noteikumi paredz, ka mums, redzot, ka ir būtiski tirgus kropļojumu, un viens no faktoriem ir arī tas, ka cenu nosaka katra dalība valsts. Visiem ir skaidrs, ka ceras, cenas šobrīd ir zemas, un tomēr tās ir virs trigger punkta padomas e, rīcības komiteja izskatīja šo jautājumu kā vienu no darba kārtības punktiem, un mēs izskatījām olīveļas jautājumu tirgus informācijas gaismā, visas tās informācijas gaismā, kas mums bija pieejama. Un mēģinājām pārliecināties, ka mums ir jaunākā pieejamā informācija, un e, joprojām ir iespējams uzlabot situāciju, un viens no momentiem, kur mēs īpaši uzsveram un vēlamies izpētīt, ir cik lielā mērā salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir agrīnas ražas pieejamība, un varbūt, ka šogad olīveļa būs pieejama vairāk nekā iepriekšējos gadus. Tātad patreiz priekšsēdētāj kungs mēs analizējam situāciju un vismaz no savas puses vairāk neko piebilst šeit nespēšu. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies komisijas pārstāvim. Es eh, tad pierakstīšu, ko jūs teicāt. Jāsaka, jūs neko jaunu vai vispār tikpat kā neko nepateicāt, bet tā nu tas ir. Es jūs ļoti labi saprotu. Varbūt eh, varētu mēs diskutēt. Pues vamos a ilustrar. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka Eiropas komisija nevisai apzinās situāciju reālo, kāda ir nozarē jo cenas jau septiņus gadus krīt, pēdējos piecus turklāt krīt pilnīgi drastiski un satraucoši visā nozarē. Un pateicoties cenu kritumu pasaules līmenī, e, ņemot vērā to, ka olīva eļļā tiek mazāk reklamēta citu produktu, ņemot vērā daudzus citus aspektus. Uh, Tās ģimenes, kas nodarbojas ar olīvu audzēšanu, zaudē savus ienākumus. Tāpēc. Tā kā komisija jau 2010. gadā Eiropas komisija atzina, ir 10,8 ir 2,8 e, eiro savukārt par litru, savukārt Spānijā tie, viņi saņem 1,9 eiro par litru, līdz ar to ir atšķirības starp cenu, ko tie, e, kas ir pašizmaksa un kāds ir ieņēmums. Un līdz ar to šie ražotāji nonāk patiesas krīzes apstākļos, finanšu krīzes apstākļos savos saimniecībās. Turklāt mēs runājam par nozari, kurā Eiropa ir pasaules līderi. E, tas nav jāatgādina, bet ja nu tāda situācija ir mūsu priekšā, tad sacīšu, ka trešdaļa olīveļas no pasaules e, saražotā tiek saražota Eiropā. Vēl jau vairāk Spānijā ir, ir tāda reģiona kā Andalūzija, kur 25% no e, e, ienākuma veido olīvu e, ražošanas nozari. Tāpēc šis jautājums ir fundamentāls un ārkārtīgi svarīgs, jo šeit ir runa par vismaz miljonu cilvēku, kas ir atkarīgi ikdienā no olīva audzēšanas tikai vienā pašā Spānijā. Tāpēc es domāju, šos arg argumentus eh, ir jāuzklausa tad, kad mēs runājam par eh, Eh, par šo nozari, kā jau mēs runājām par eh, šo jautājumu 2009. gada jūnijā, turklāt apzinoties, ka situācija pasliktinās vēl jo vairāk, arī nākotne nepa, nerādās eh, spožākās krāsās, jo KLP viesīs vēl vairāk zaudējumus hektāru olīvu kopšanas nozarē un būs problēma ne tikai ar produktu izplatīšanu, bet arī juridiskā situācija ir skandaloza. Un tagad paskaidrošu. Pirms vairākiem gadiem nozare izlēma organizēties negaidoties. Eh, negaidot komisijas lēmumu, izlēma organizēt privātās noliktavas. Taču vēlāk šie uzņēmumi bija jāatlaiž, un neraugoties uz to, ka augstākajā tiesā Eh, tie guva uzvaru, vairs nebija pietiekamu līdzekļu, lai šie uzņēmumi būtu dzīvotspējīgi. Un nācās eh, no uzņēmēja, šīs veida uzņēmēja darbības eh, atsacīties. Tāpēc nav pat juridiskas drošības, kas dotu viņiem iespēju rīkoties vienlīdzīgos apstākļos kā citas nozars. Un, manuprāt, mums ir jāizstāv privātās uh, uzkrāšanas iespējas vēl jo vairāk ņemot vērā šīs pieļautās kļūdas juridiskā drošuma trūkuma dēļ. Es apzinos, ka citi deputāti varbūt nevēlas par to runāt, taču gribu uzdot jautājumu. Komisijai, lai tiktu skatīts šis jautājums par privātu uzkrāšanu, kas ir ļoti nozīmīgs, un runājot par KLP reformu. Eh, kas tiek skatīta arī Eiropas komisijā. Es gribētu aicināt komisiju pārdomāt par tiem mehānismiem, kas palīdzētu atrisināt problēmas, kas rodas zonās ar paaugstinātu eh, novākšanas līmeni, jo, piemēram, Andalī, Andalūzijas gadījumā šāda lēmuma ieviešana nozīmētu vairāk nekā 50% palīdzības uz hektāra zaudējumu. Tas varētu izraisīt patiesu krīzi, kura ilgtu ilg, eh, gadus. Paldies! Paldies! Paldies Garsīs kundzei! Arno lūdzu! Lūdzu, paldies, priekšstādātāji kungs! Es eh, vēlētos no tiesas redzēt, protams, kā apvienotā karalistē uh, neaudzē olīvu eļļu, taču rapšu eļļu un olīvu eļļu bieži vien, piemēram, virtuvē var aizvietot. Un, piemēram, rapšu eļļa ir būtiski pieaugusi gandrīz divreiz šajos gados, kamēr olīveļa ir samazinājusies cenā. Un varbūt, ka komisija varētu paskaidrot šo būtisko atšķirību cenās un kāpēc tā ir bijis. Uh, Pie tam varbūt, ka komisija ir veikusi arī mazumtirgotāju cenas eh, samazināšanos, vai arī, piemēram, vairumtirgotājs iepērk lētāk, bet pēc tam pārdod dārgāk, tātad vai cenas samazinājums ir skārs arī tos, kuri pērk. Paldies, un tagad Luisam vārds. Obrigado, prezident. Eh, eu queria reforçar.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 mi permetto anch'io di fare un breve intervento. Paldies! Es eh, arī pats vēlētos kaut ko piebilst, jo izskatās, ka nekāda lielā aktivitāte šeit neizpaužas. Tātad, vēlētos uzdot jautājumu komisijas pārstāvēm. Uh, Jūs teiciet, ka jūs nesiet, ka vēl nav sasniegts tas slieksnis, kad varētu sākt palīdzēt, bet varbūt, ka vajadzētu sīkāk izvērtēt to mehānismu, kurš šobrīd ir noteicis šā sliekšņa esamību un tā augstumu. Jo izskatās, ka šobrīd situācija ir absurda. Itālijā, Spānijā un arī citās dienvidu dalību valstīs situācija ir samērā šausminoša. Un tas, ka šis mehānisms nedarbojas, ne viņš darbojās, bet viņš vēl nav uzsācis darboties, tad kāpēc tā ir? Jūs pieminējāt juridiskus instrumentus, par tiem runā un pie tiem strādā arī padome. Ko dara komisija? Un eh, gala beigās tā pēdējā reforma, kuru mēs izvērsām 2007. gadā, šās reformas laikā mēs eh, tieši piemērojām pārvaldības instrumentus, kur nolūks bija nodrošināt dažādu tautsēmniecības nozaru izvairīšanos no krīzes, un tas pats toreiz tika radīts arī olīveļas sektoram. Tātad, lai piedāvājums būtu plašāks un labāks, jo gala beigās jau mēs runājam par patērētāju. Šobrīd ir izveidoti tirgus instrumenti, uh, kuru nolūks bija apkopot piedāvājumu un palīdzēt krīzē ieslīgušiem ražotājiem. Un šobrīd tiešām tie mehānismi, kur 7. gadā tika izveidot, lai krīzi novērstu vai lai palīdzētu krīzē nonākušajiem, tātad izveidot savu veidu minimālo iepirkumu cenu dalību valstīm. Varbūt, ka tādu kaut ko vajadzētu izveidot. Un varbūt, ka vajadzētu izmantot arī patreiz spēkā esošos nosacījumus augļu ražotājiem. Varbūt, ka komisija no tā varētu kaut ko mācīties. To vēlējos uzdot komisā, komisijas pārstāvim. Ja vairāk kolēģi nav, tad es tomēr vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim, ne tikai dot vārdu, bet prasīt atbildes uz mūsu jautājumiem. Lūdzu! Herštēler kungs. Paldies, priekšstādētāja kungs. Es mēģināšu iziet cauri jautājumiem to uzdošanas kārtībā. Garcijas kundze savā jautājumā ats, atsaucās uz to, ka palīdzības samazināšana uz vienu hektāru audzētājam šobrīd jau eksistē. Mēs zinām, cik ārkārtīgi svarīga šī palīdzība uz hektāru vienību ir būtiska. Uh, Vismaz man nav zināmi kādi konkrēti plāni olīvaudzētāju ziņām, bet, protams, ka mums būs jārunā par KLP pēc 2013. gada, un mēs runāsim par šiem uz he, maksājumiem uz hektāru. Un tad pilnīgi noteikti jautājums būs arī par olīveļas audzētājiem, bet pagaidām specifiski olīva, olīva audzētāji nav iesaistīti. Runājot par rapšēļu un olīvēļu, tad tie ir divi dažādi tirgi, tiem ir dažāda vēsture, dažādi gala patērētāji dažādās dalību valstīs, līdz ar to, ja es varētu tā teikt, es neredzu cieši saikni starp olīvēļu un rapšēļu kā arī man nav zināms, ka tās varētu būt pilnībā savstarpēji aizvietojamas. Protams, var izveidoties situācija, kurā olīveļa tirgu ir pieejama vairāk un plašāk nekā, piemēram, šobrīd. Šobrīd olīveļas trūkums jau ir jūtams, jo mums bija apmēram 421 tonna olīveļas, bet šogad olīveļas raža ir nedaudz agrāka un šobrīd mēs runājam par apmēram 1,1 miljonu tonu olīveļas, un tas, protams, ietekmē tirgu un eh, tas eh, ietekmē šā tirgus eh, cenas. Runājot vispār par cenām, tad to vai vairum tirgotājs ietekmē patērētāja cenas, jā, jo ražotāju valstīs lielveikalos bija savu veidu akcijas, kuras piedāvāja olīveļu tieši par zemākām cenām, jo, protams, ka olīveļa vidusjūras reģiona valstīs ir būtiska virtuves sastāvdaļa. Un e, olīveļa bija ar, ar, pie, ar pietiekam atraktīvu cenu, un tas tiešām ir ietekmējis arī pārdošanas cenu Protams, ka mums ir pieejami, kā jau Kapulas Santas kungs teica, mehānismi tirgus regulēšanai, un tas attiecās uz pilnīgi visām nozarēm, arī uz tā saucamo drošības tīklu. Un šeit būtu jāpiemin references cena, atsaucas vienības cena un e, kāda varētu būt olīveļas uzglabāšana privātos apstākļos, ja tāda vajadzība rastos. Uh, Taču noteikti šeit varētu būt zināms eh, interpretācijas iespējas par olīveļas uzglabāšanu privātos apstākļos. Un visbeidzot, Kasto kungs, jūs uzdevāt jautājumu, kāda varētu būt uh, nominālās cenas atsauce uz tirgu. Šeit ir jārunā par drošības tīklu, bet uh, tas jau neatiecās tikai un vienīgi uz olīveļas nozari, bet arī uz citām. Mēs uzskatām, ka drošības tīkls ir svarīgs un nepieciešams dažādiem tautsēmniecības nozaru sek segmentiem, bet, eh, jā, protams, šīs diskusijas būs daudz niansētākas runājot par KLP pēc 13. gada, bet, kā jau teicu, šīs ir daudz plašākas diskusijas. Un jūs pēdējais uzdotais jautājums piemēri no augļu un dārzaņu sektora. Pie mums ir griezušies ražiet, ražotāji un arī tā saucamajām piena pakotnē, kuru mēs jums nosūtījām, runa iet par piedāvājumu spēku. Tā tad eh, patērētāju grupām ir tā saucamais piedāvājuma spēks, un, piemēram, ražotājiem Spānijā ir samērā vājas pozīcijas eļas pārstrādātājiem, un iespējams, ka ražotāji vēlētos eh, olīveļas olīvu ražotāji vēlētos spēcināt savas pozīcijas un darboties stiprāk nākotnē. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies komisijas pārstāvim, kurš tiešām atbildēja uz eh, šeit uzdotajiem jautājumiem, un tas mūsos vieš cerības. Es vēlētos eh, lūgt kolēģus, lai jūs kontaktētos ar olīveļas ražotājiem un eh, varbūt kā Steinena kungs eh, varētu mūs palīdzēt izveidot instrumentus, kas palīdzētu šajā krīzē. Pasakos visiem, kuri piedalījās šajā sēdē. 11. aprīlī 3. un 12. aprīlī 2009. ir nākamā komitejas sēde. Paldies visiem! Un tūlīt mēs turpinam ar koordinatoru sēdi. Koordinatoru.